Gribētu aicināt visus ieņemt vietas. We start voting. Sāksim balsot. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Yeah, Mr. Oidi, the floor is yours. Odi kungs, lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju izteikties saskaņā ar 148, 148 eh, reglamenta punktu par multilingvālismu un par multilingvālismu degradāciju Eiropas parlamentā rezolūcija par Eiropas komisijas darba programmu un arī grozījumu no 18. Eh, līdz 28. pulksten 12. frančodā vēl nebija iztūkoti. Multilingvālisms Eiropas parlamentā šķiet iet uz lējumu. Tas nav pieņemami. Lielas paldies par komentāru. Weźmiemy to pod uwagę w przyszłości i zwrócimy. Es pieņemšu zināšanai šo jūsu komentāru. Nākotnē mēs mēģināsim parūpēties par to, lai visu grozījumu tulkojumu sasniegtu jūs laikā. Tagad sāksim balsot vienkāršotās procedūras. Veidā Bergskunga ziņojums par elastības instrumentu izmantošanu mūža izglītības programmai. Balsojam pār šo ziņojumu. Fikovano. Mums ir nepieciešams kvalificētais vairākums, tātad trīs piekdaļas no deputātiem, lai varētu pieņemt šo ziņojumu. Personālais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Es sveicu referentu Bēgas kungu un gribu pateikties par ieguldīto darbu dokumenta tapšanā. Tagad balsosim par Eiropas Savienības grozīto budžetu projektu 2011. gadam. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Otvieram głosowanie. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Poprawki numer 21. Głosova... 21. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Czy wszyscy głosowali? Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 11. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts.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 Šulca kungs vēlas izteikties par šo grozījumu. Lūdzu, dod vārdu jums. Priekšsēdētāji, paldies. Attiecībā uz 13. grozījumu no mūsu grupas gribētu paust sakojošu paziņojumu. Šo grozījumu iesniedz mans kolēģis Jorans Fems Um, no mūsu grupas budžeta komitejā. Mēs neiesniedzām atkārtot šo grozījumu, bet zaļo grupa ar 30 uh, deputātu parakstiem iesniedz uh, to atkārtot. Mēs atturēsimies balsojumā par šo grozījumu un mēs uh, piekrītām būtībai, un mēs teicām, ka mēs kā grupa atkārtot neiesniegsim neviens grozījums, tādēļ mēs atturēsimies. Un es gribētu pasvītrot, ka šis punkts par eh, finanšu transakcijas uh, aktu. Mēs to atbalstām, bet es gribētu aicināt arī pārējos mūs atbalstīt. Labi. Mēs balsosim. Tātad 13. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Tad beidzam balsot. Nā. Prošēpājs. Noraidīt šis grozījums. Dāmas un kungi. Eiropas parlaments ir noraidījis visus grozījumus padomas piedāvātajam tekstam 10. decembrī attiecībā uz 2011. gada budžeta projektu. Rezolūcijas otrajā punktā, par ko mēs tūlīt balsosim, mēs līdz ar to svītrojam teikumu grozītajā versijā vai vārdus grozītajā versijā jo mēs neko neesam mainījuši. Esam noraidījuši visus tos grozījumus, kas ir bijuši iesniegt attiecībā uz padomas versiju. Tagad balsosim par rezolūciju. To, protams, varēs grozīt tālākajā balsojumā. Vai jautājums par procedūru? Sprawozdawczyni Sidonia Jędrzejewska. Jędrzejewska skundze, lūdzu par procedūru. Dziękuję, panie przewodniczący. Uważam, że należy się. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka man ir jāpaskaidro kolēģiem. Mēs tātad balsojam bez izmaiņām attiecībā uz padomas tekstu, jo tas ir identisks budžeta komitejas atzinumam, kas tika apstiprināts pagājušajā nedēļā. Un tas bija tas pats eh, rezultāts, pie kur nonācām pēc deviņu mēnešu sarunām. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem deputātiem, parlamentārajās komitejās, visiem referentiem par pausto uzticību man. Un tikai pateicoties tam, mēs varējām vispār apstiprināt 2011. gada budžetu, un tas varēs sākt darboties no nākamā gada janvāra. Paldies! Eh, proszę Państwa, więc budżet przy... Dāmas un kungi, tad mēs esam pieņēmuši budžetu bez grozījumiem, jo visi grozījumi ir noraidīti. Tagad mēs balsosim par rezolūciju. Balsosim par Jenģievskas kundzes ziņojumu par parlamentu nostāju par jauno padomas grozīto 2011. gadu budžetu, par visām budžeta sadaļām. Popravki 2 i 4. Balsosim par otro un ceturto grozījumu. Balsojums pa daļām par pirmo daļu. Vispirms, kurš par? Kuret? Atturas? Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Mums ir jāpārbauda elektroniski. Balsosim tātad par otro daļu elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Otrā daļa ir noraidīta. Pirmais grozījums par, kurš pret, kurš atturas. Arī šis balsojums ir jāpārbauda elektroniski. Balsosim elektroniski par pirmo grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Trešais grozījums, kurš par? pret, atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniskā pārbaude balsojumam par trešo grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Ba eh, balsojums beidzas. Grozījums noraidīts. Balsosim par visu rezolūcijas tekstu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Rezolūcijas teksts ir pieņemts ar balsu vairākumu. Chciałem, chciałem pogratulować obydwu sprawozdawców. Es gribētu sveikt abas referentes Jedžejevskas kundze un Trupels kundze. Un tagad došu vārdu padomēji. Madame... Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, parlaments ir atbalstījis padomas priekšlikumu 2011. gada budžetam bez grozījumiem padomas vārdā es vēlētos jūs jums pateikties un sveikt mūs visus par to, ka esam vienojušies par 2011. gada budžetu. Proszę Państwa, nie... Paldies, saka priekšsādātājs dāmas un kungi. Un tagad es gribētu nākt klajā ar uzrunu. E, bardzo proszę, bardzo proszę o wysłuchanie oświadczenia. One jest... Dāmas un kungi, es gribētu jūs aicināt uzklausīt mani. Pirmo reizi Mēs esam izmantojuši Lisabonas līgumā paredzēto procedūru. Pagājuši gadu bija vienkāršotā procedūra budžeta pieņemšanai. Šoreiz mēs izmantojam pilno Lisabonas līguma procedūru, un tādēļ es nāklēju ar šādu paziņojumu. Eiropas parlaments ir pieņēmis padomas 2010. gada 10. decembra budžeta priekšlikumu, kas pamatojas Eiropas komisijas agrāk iesliegto budžeta projektu. Līdz ar to budžeta procedūra ir noslēgta saskaņā ar līgumu 314. pāntu.